būtu labāk, ja mēs nesūtītu cilvēkus atpakaļ uz pilsoņu kariem, no kuriem viņi tikko ir aizbēguši. Beigās runāšu angliski. Mēs, protams, varam cīnīties šajās debatēs, bet es domāju, ka beigās mums visiem vajadzētu piekrist, ka mūsu Eiropas dzīvesveids paredz dzīvību glābšanu. Paldies! Lielas paldies! Tagad ID grupas vārdā izteiksies Tardīno kundze divas minūtes. Lies, lies paldies! Šajā rezolūcijā mēs redzam tikai kreiso demagoģiju. Vai tiešām jūs vēlaties plaši atvērt durvis pilnīgi visiem? Ir ļoti vienkārši pateikt, ka mēs uzņemsim šos cilvēkus, ja to nedarat jūs, bet kādas citas valstis. Jūs ļaujat šīm NVO darboties bez jebkādas kontrolas vidusjūrā. Un uh, ir skaidrs, ka šīs aktivitātes nekādā veidā nav paredzētas uh, likumā. Mēs esam balsojuši pret šādām rezolūcijām. Tāpat arī mēs piedāvājam alternatīvu rezolūciju, kas uh, paredz aizsargāt mūsu robežas un mūsu pilsoņus. Uh, Pats labākais veids, kā aizsargāt dzīvības, ir panākt, lai šie cilvēki nedotos prot no savām valstīm. Mums vajadzētu palīdzēt Āfrikai, vajadzētu slēgt līgumus ar trešajām valstīm. Ir jāroda ilgtermiņa risinājumi. Mums ir jācīnās pret šīs migrācijas cēloņiem, un šie cēloņi ir ekonomiski. Mēs jau runājām par Maltas vienošanos. Protams, tas varētu šķist kā kāds brīnuma risinājums, bet tas ir tikai pilotprojekts. projekts Fondera Lainas kundzei pašlaik eh, nespēja kontrolēt migrācijas plūsmas. Esam iesnieguši arī grozījumus. Mēs vēlamies, lai dalība valstis varētu izvērtēt, kas tad īsti notiek šajās glābšanas operācijās. Vai te runa tiešām par humanitārām operācijām vai te ir iesaistītas arī noziedzīgas darbības vai noziedzīgi grupējumi. Uh, Dalību valstīm vajadzētu pieņemt lēmumus par šo NVO kuģu uzņemšanu savās ostās. Šeit, iespējams, mēs šaujam paši sev kājā. Mums ir vajadzīgas citas iniciatīvas. Mēs nevaram visu laiku aicināt cilvēkus doties uz Eiropu. Dziękuję. Lielas paldies! Tagad EKR eh, e eh, politiskās grupas vārdā izteiksies Prokačīnī kundzei. Prokačīnī kungs. Paldies, eh, priekšādātāji. Rīt mēs nebalsosim par šo rezolūciju, tāpēc, ka mēs nevēl, nevēlamies būt līdzinātāji un sabiedrotie tiem, kas vēlas graut tiesiskumu vidusjūras reģionā. Mēs redzam, ka ir eh, tūkstošiem migrantu, kas ir gatavi nonākt eh, kontrabandistu ķetnās. Mēs Itālijā visu laiku to atkārtojam. Vajadzētu nepieļaut, ka šīs laivas vispār izbrauc no Āfrikas krastiem. Jūs šeit runājat par skaitļiem, bet netiek piedāvātas nekādas alternatīvas. Mēs visu laiku adnausējam to atkārtojam. Glābšana jūrā tas ir ļoti labi, ja te ir runa par ārkārtas gadījumiem, nevis par uh, kaut ko organizētu, kas pie tam tiek uh, norganizēts sazinoties ar šiem kontrabandistiem. Tad, kad mēs runājam par uzņemšanu, kad mēs runājam par šiem tūkstošiem cilvēku, tad uh, netiek izrādīta nekāda solidaritāte. Galu galā mēs vēlamies, lai šiem cilvēkiem būtu nākotne, kas atbilstu cilvēku cieņai. Mēs uzskatām, ka šis dokuments ir sociālistu liekulības paraugs. Tieši tāpēc EKR ir piedāvājusi alternatīvu rezolūciju. Lielas paldies! Tagad uh, GoNGL grupas vārdā izteiksies Urbans Krespo. Pusotra minūte. Paldies, eh, priekšādātāji. Šogad vairāk nekā tūkstoši cilvēku ir noslīkuši šajā kopējā kāpā, par ko ir pārvērtusies vidusjūra. Ja mums ir šī iespēja glābt dzīvības, un ja mēs to nedarām, tad mēs šeit neievērojam nec cilvēktiesības, nec arī domājam par cilvēka cieņu. Eiropas institūcijas nedara pilnīgi neko, un tā vietā tāpat kriminalizē NVO eh, darbības, un līdz ar to tā ir kļuvusi par līdzinātāju. Mēs eh, redzam, ka tiek izteikti arī draudi. Un tos ir izteikuši dažādu valstu vadītāji, tā skaitā arī Pedro Sančes. Vēlreiz norādīšu, ka glābt dzīvības nav noziedzīgs nodarījums. Šeit mēs varam runāt jau par institucionālo rasismu. Tieši tāda ir šī mūsu robežu politika. Mums ir jādomā par atbilstošu valsts apmaksātu Eiropas Savienības glābšanas dienestu. Mēs nedrīkstam pieļaut šādus cilvēktiesību pārkāpumus. Mums ir skaidri jāpasaka, ka Lībija nav droša ostā. Mums vajadzētu, protams, sadarboties ar Lībijas robežsargiem. Šī rezolūcija varētu būt pavisam neliels solis pareizajā virzienā ja mēs eh, balsosim pret, tad mēs būsim līdzinātāji. Liels paldies! Eh, tagad eh, Papadakis kungs pie politiskajām grupām nepiedarošs deputāts. Eiropas Savienība ir atbildīga par cīņām un karu Sīrijā. Tagad uh, mums ir jāizņem šī atbildība par uh, pēdējām migrantu plūsmām. Dubrin, Lublīnas regulas un arī daudz citi tiesību akti ir bijuši pat uh, kaitējoši. Mēs līdz ar to esam vainīgi par šiem ļoti daudzajiem nāves gadījumiem, tā skaitā arī par mirušajiem bērniem, par pārpildītajām bēgļu nometnēm. Mums vajadzētu izvairīties arī no migrantu atpakaļ nosūtīšanas. Grieķijā nesen pieņēmuši likumus, kur ir runa par šiem pašiem jautājumiem. Patvērums migrantiem. Tas attiecas uz pilnīgi visiem patvērumu pieprasītājiem. Pašlaik viņi ir kļuvuši par upuri kapitālistiem. Mēs redzam, ka ļoti daudzi bēgļi no bēgļu nometnēm tiek uh, pārvietoti uz Ziemeļgrieķiju, ļoti daudziem vispār nav iespējas pieteikties uz patvērumu. Situācija ir tāda, ka Eiropas Savienībai un NATO vajadzētu pielikt punktu uz saviem imperialistiskajiem plāniem, tāpēc, ka viņi noved tikai pie nacisma un rasisma. Lielas paldies! Tagad izteiksies Karolīna Ečtādlere, pusotra minūte ETP grupa. Paldies, priekšādātāji. Um, komisāra kungs, mēs esam viensprātais par to, ka tas ir mūsu starptautiskais un arī humanitārais pienākums glābt cilvēku dzīvības. Otrakārt, kontrabandis, kontrabandisti pieļāvis smagākos cilvēktiesību pārkāpumus, un pret viņiem būtu jācīnās. Uh, Vai mēs šeit eh, runājam par glābšanu jūrā? Eh, bet eh, vienlaicīgi mums ir jādzird, ka apvienotajā karalistē mēs esam konstatējuši um, humanitāru katastrofu. Ir atrasti 39 cilvēki miruši uh, kravas automašīnā. Šādi gadījumi jau Eiropas Savienībā ir bijuši. Um, arī Vācijā 71 cilvēks ir miris tieši šādā pašā veidā. Uh, Mums ir jāredz un jāsaprot, cik brutāli izturas šie kontrabandisti, kā viņi izmanto eh, cilvēku nelaimes, kā viņi mēģina gūt savu peļņu no eh, šo cilvēku ciešanām. Mums vajadzētu apzināties, kādus signālus mēs dodam pārējai pasaulē. Galvenokārt mums ir jādomā par to, kas notiks pēc šīs glābšanas vidusjūrā. Ja Eiropa cilvēkiem būs vēlama, ja viņi vēlēsies tajā nokļūt, viņi arī kāps šajās nedrošajās laivās. Mums ir jāuzlabo sadarbība ar trešajām valstīm. Mums ir jānodrošina drošas vietas drošajās un arī tranzīta valstīs. Mums ir jādomā par perspektīvu Āfrikas kontinentam. Lielas paldies! Tagad izteiksies. Pietro Bartolo, sociāldemokrātu grupa. Pusotra minūte. Paldies, priekšādātāji! Liels paldies arī Lopes Agilēra kungām par lieliski paveikto darbu. Par šo rezolūciju mēs nobalsojām pirmdien Lība komitejā. Mēs nevaram turpinātu šo savu politiku, kur mēs slēdzam savas ostas. Mēs nevaram pieļaut šīs ciešanas vidusjūrā. Mums ir mūsu morālie un arī juridiskie pienākumi. Līdz šim beigtie soļi nav pietiekami. To mēs varējām konstatēt jau pagājušas nedēļa, kad pie Lampedūzas cieta katastrofā kuģis. Mēs nezinām, cik cilvēki iet bojā katru dienu. Mums ir vajadzīgas tūlītējas atbildes, tām ir jābūt Eiropas kopējām atbildēm. Mums ir jādomā, kā veikt šīs glābšanas operācijas, tieši to mēs arī pieprasām. Organizēt šādas operācijas mums eh, tam ir vajadzīgas vadlīnijas, kas ļautu nekriminalizēt eh, šīs NVO Mēs nevaram visu laiku norādīt ar pirkstu uz šiem cilvēkiem, kas gadiem ilgi ir glābuši cilvēku dzīvības. Lībijā migranti cieš no vardarbības, un noziegumiem. Es ceru, ka ar šo tekstu mēs nodosim skaidru signālu un ka mēs pieņemsim šo tekstu ar lielu vairākumu. Ja jūs balsosiet pret, jūs būsiet līdzdalībnieks šajā milzīgajā katastrofā, kas norisinās vidusjūrā. Tiek runāts par vienošanos ar Lībiju, ka tas it kā ļautu samazināt migrāntu plūsmas par 80%, bet Tas nozīmē, ka var, šie paši cilvēki vienkārši atradīsies briesmīgos apstākļos nometnēs Lībijā. Lielas paldies, tagad vārds Oķinkungam. Priekšādātās kundzē, dāmas un kungi, tas, kas norisinās vidusjūrā, ir un paliek humanitāra katastrofa. Glābšana jūrā ir uh, cilvēcisks pienākums un arī juridisks pienākums. Mums kā Eiropiešiem ir jāuzņemas atbildība par rīcību. Tieši tāpēc es priecājos, ka šodien balsojot par budžetu, mēs ar lielu vairākumu piešķīrām vairāk līdzekļu glābšanas operācijām vidusjūrā. Tas ir solis pareizajā virzienā. Tāpat arī mēs esam panākuši jau progresu attiecībā uz šīm glābšanas operācijām, bet visas valstis vēl tajās nepiedalās. Es gribētu aicināt visas valstis uzņemt cilvēkus, kas tiek izglābti vidusjūrā, kamēr mums vēl nav pieņemts atbilstošs sadalas mehānisms. Protams, vislabākais būtu, ja šie cilvēki nekāši nekāptu laivās. Tieši tāpēc mums ir jāuzlabo uh, situācija nometnēs. Mums ir jārod veids, kā cilvēki varētu legāli migrēt un mierīgi atrast darba vietas. Tāpat arī mums ir jādomā par pārvietošanu vājākajiem, un Eiropai ir pienākums tieši šiem cilvēkiem visvairāk palīdzēt. Es ceru, ka komisija uzskatīs to par savu prioritāti un piedāvās mums priekšlikumus, kas varēs tikt apstiprināti ar vairākumu. Paldies! Paldies! Strik kundzei vārds. Paldies, priekšsēdētāji! Jūrā katra minūte ir svarīga. Ir ļoti grūti iedomāties, ka mēs Eiropas Savienības iedzīvotājiem ļautu noslīgt un nepalīdzētu viņiem. Bet tas ir tas, ko mēs darām ar migrantiem katru dienu. Startautiskās jūras tiesības uzliek par pienākumu arī Eiropas Savienībai uzņemties atbildību, veikt meklēšanas un glābšanas pasākumus. Tas nozīmē, ka mums jābūt pietiekamai kapacitātei vidusjūrā, jābūt drošām ostām un tam līdzīgi. Tā kā Lībija nevar tikt uzskatīta par drošu valsti, tad mēs pārkāpjam starptautiskās tiesības sūtot migrantus atpakaļ uz Tripoli. Mums ir jāpalīdz migrantiem izbēgt no šīs elles Lībijā. Tas nozīmē to, ka visām Eiropas Savienības dalību valstīm ir jāsniedz humanitārā palīdzība, jāatbalsta tas, nevis jākriminalizē. Katrā ziņā mums ir nepieciešami jauni principi, jauns mehānisms, ātri un ilgstošs, patstāvīgs, bet, kā jau teicu sākumā, katra minūte ir svarīga. Nekavēsimies. Paldies! Žans Pauls Garo, viena minūte. Paldies, priekšsēdētāji! Rezolūcija piedāvā patiesībā palielināt spiedienu uz tām dalību valstīm, kuras uzņem migrantus vēl vairāk un teksts piedāvā atvērt Eiropas Savienības visas durvis, atbalstīt nevalstiskās organizācijas un tam līdzīgi, bet tādā veidā mēs tikai pievilinām šos te migrantus. Ļoti bieži arī nevalstiskās organizācijas sadarbojas ar kontrabantistiem. Jā, jāsaka, jūs esat kļuvuši akli šajā globalizācijas politikā. Un Es domāju, ka mēs sastapsimies ar bezprecedenta migrācijas krīzi, ja tiks apstiprināta šī rezolūcija. Būtu jārīkojas tieši pretēji. Būtu labāk jāapsargā Eiropas Savienības robežas, lai uh, padzītu kontrabandistus un viņu līdzinātājus. Būtu daudz rūpīgāk jāizvēlas tiešām tie, kuriem piešķirt patvērumu meklētāju statusu. Un būtu, protams, jāatbalsta izcelsmes valstis, lai novērstu šo migrāciju. Paldies! Nākamais būs Dvila Alba. Kungs, kā ar viena minūte. Paldies, priekšsēdētāji! Mēs priecājamies par diskusijām attiecībā uz cilvēku dzīvību glābšanu vidusjūrā, bet jāsaka, tiek uzdoti nepareizie jautājumi, tādēļ arī atbildes ir nepareizas. Uh, Jā, 2019. gadā bojā gājušo skaits ir samazinājies salīdzinot ar 2018. gadu. Varbūt tas ir tādēļ, ka ir mainījusies situācija kopumā. Arī mēs esam piedāvājuši savu alternatīvo rezolūciju, vēlamies daudz nopietnāk cīnīties pret cilvēku kontrabandu. Ir nepieciešami pareizi jautājumi, lai būtu arī pareizas atbildes. Jautājumi varētu būt, kādā, kādi pasākumi ir jāveic, lai uh, Eiropas Savienība vairs nebūtu tik pievilcīga cilvēku tirgotāju kontrabandistu acīs, kā mēs varam ierobežot migrācijas plūsmu. Katrā ziņā arī vidusjūras valstīm ir jābūt uh, suverēnām lemšanas tiesībām, kurš drīkst ierasties viņu valstīm, kurš ne. Paldies, nākamais ir Ego kungs, viena minūte goe. Rego kundze. Paldies! vēlos atkārtot to, ko teica iepriekšējais runātājs. 2019. gadā vairāk kā tūkstoši cilvēku ir zaudējuši dzīvību vidusjūrā, mēģinot nokļūt Eiropas Savienībā. Tūkstots mirušie tūkstot dzīvības un par to, kādam ir jāuzņemas atbildība. Tā ir Eiropas Savienības rasistiskā politika. Daži šodien nosoda dažādus pasākumus, bet jāsaka, ka mums vajadzētu uzlabot meklēšanas un glābšanas pasākums. Mēs nevaram nosūtīt cilvēkus atpakaļ uz valstīm, kur plosās pilsoņu kari, necilvēcīgi apstākļi, klimata katastrofa un tam līdzīgi. Lībija ir ļoti daudz darījusi, bet arī viņi, piemēram, sūta cilvēkus atpakaļ uz Ruandu. Tas nav pieļaujams. Jāsaka, pēdējā laikā mēs redzam arī to, ka pasliktinās situācija dažādās valstīs, piemēram, arī Marokā. Mums ir pienākums glābt cilvēku dzīvības. Paldies Hitjegi kungam vārds. Paldies, priekšsēdētāji Šī rezolūcija balstās uz lielu pārpratumu. Rezolūcijas izstrādātājs saka, vēlas glābt dzīvības, bet patiesībā tā sūtīs nepareizu signālu, un rezultāts būs vēl traģiskāks. Šobrīd rezolūcijas projekts būtībā ir ielūgums daudziem miljoniem cilvēku Āfrikā doties Eiropas Savienības virzienā, un līdz ar to riskēt arī ar savām dzīvībām. Kas mums būtu jādara? Būtu jārīkojas tieši pretēji, jāpalīdz šiem cilvēkiem uz vietas. Mums ir nepieciešama rezolūcija, kas risinātu cēloņus. Mums ir jāuzlabo sava robeža apsardzība, vairāk jāsadarbojas ar trešajām valstīm un nopietni jācīnās ar cilvēku kontrabandistu tīkliem. Labākais veids, kā izvairīties no cilvēku slīkšanas vidusjūrā, ir pielikt visus politiskās pūles, lai um, cilvēku kontrabandisti nekad savās laivās um, neatstātu Lībijas krastus. Ir svarīgi, lai Eiropas Savienības institūcijas rīkotos atbildīgi. Nevalstiskās organizācijas nedrīkst sniegt šos transporta pakalpojumus, lai nelegālos migrantus nogādātu Eiropā. Ja mēs vēlamies glābt dzīvības, mums ir jāuzlabo savu robežu apsardze un jāpalīdz trešajām valstīm. Uzskatu, ka šāds rezolūcijas projekts ir ļoti liela bezatbildība no mūsu puses. Paldies! Tagad zilās kartītes jautājums no Butikoferkunga. Pošlis kungam vārds. Nē, nebūs. Jautājums. Nē, tātad Butikofer kungs uzdevis jums zilās kartītes jautājumu. Vai jūs piekrītat? Tātad 30 sekundes jautājumu uzdošanai. Paldies, priekšsēdētāji. Man ir divi jautājumi, kolēģi. Pirmkārt, vai esat pārliecināts, ka piedarat Eiropas Tautas partijai, nevis ID, politiskajai grupai. Un otrais jautājums - tas, ko jūs teicāt, kā tas viss saskan ar kristietību? Atbilde. Pirmkārtām, Debats par tik svarīgiem jautājumiem kā migrācija, jāsaka, arī politiskajās grupās tur ir atšķirīgi viedokļi. Tas ir normāli, ir normāli debatēt arī atklāti par šādiem jautājumiem. Otrakārt, jūs minējāt kristietību. Es vēlos teikt, ka atbildība ir daļa no kristīgajām vērtībām. Tas, ko Eiropa dara ar migrācijas jautājumiem, ir pilnīgi bezatbildīgi. Ir pilnīgi bezatbildīgi sūtīt šādu signālu, uh, cilvēkiem, kuri atrodas neapskaužāmā situācijā, teikt, jūs varat ierasties šeit, un pēc tam pēc gadiem teikt, nē, jums vairs nav tiesību te palikt, mēs jūs sūtam atpakaļ. Tas tā ir bezatbildīga pieeja. Es domāju, ka mums ir jābūt realistiskiem, jāpalīdz um, šiem neaizsargātajiem cilvēkiem tur uz vietas, viņu izcelsmes valstīs. Domāju, ka tas saskan ar kristīgajām vērtībām. Paldies! Moreno Sančes kungam vārds. Pusotra minūte. Paldies, priekšsēdētāji! Vispirms vēlos sirsnīgi pateikties Lībe komitejas priekšsēdētājiem par sagatavoto rezolūcijas projektu. Tur tiek uzskat, uzskaitīti nepieciešamie steidzamie pasākumi, lai izbeigtu katastrofu vidusjūrā. Cilvēku glābšana ir mūsu prioritāte. Maltas nolīgums ir svarīgs solis uz priekšu, bet ar to vēl nepietiks. Mēs nevaram tikai runāt, ir jāsako arī darbiem. Mums nav nepieciešama sadarbība tikai ar atsevišķām valstīm vai starp Eiropas Savienības dalību valstīm. Mums ir nepieciešams konkrēts plāns. Uh, īpaša uzmanība jāpievērš sievietēm un arī bērniem, nepavadītiem bērniem, nepilngadīgajiem. Ļoti bieži arī sava ceļa laikā viņi sastopas ar dažādiem uzbrukumiem, un ne tikai jūrā cilvēki aiziet bojā, viņi dzīvo arī necienīgos apstākļos, nometnēs. Īpaši slikta situācija ir attiecībā uz bērniem. Es aicinu dalību valstis izstrādāt um, humanitāros koridorus un arī plānus, kā cilvēkus no šīm ANO nometnēm pārvietot. Jāsaka, ka tie nav tikai sausi skaitļi, tā nav tikai statistika, tie ir cilvēki, katrs ar savu personīgo vēsturi, ar pagātni un nākotni. Tie nav vienkārši migranti. Paldies! Pagazaur tunduā! kundzei vārds. Paldies, priekšsēdētāji. Jā, man nepatīk demagoģija. Eiropas parlamentā mums ir nepieciešama vienprātība attiecībā uz patvērumu politiku un migrācijas politiku, lai varētu izbeigt šo krīzi. Cilvēku dzīvība ir aizsargājama. Tas stāv daudzu valstu konstitūcijās. Cilvēka dzīvībai ir visaugstākā vērtība. Šobrīd šķērsot vidusjūru ir kļuvis daudz riskantāk nekā iepriekš noslīkušo skaits aizvien pieaug kriminalizēt NVO ir nepareizi ar to demagoģēt un spēlēt, tas nav mūsu cienīgi. Jāsaka, padomē patvērumu likumdošanas pakotne ir iestrēgusi. Jāsaka, ka daudzi piever acis uz to, kas notiek Lībijā. Tur tiek atklāti pārkāptas cilvēku tiesības. Mums ir jāmeklē cits risinājums, cits modelis. Paldies! Un tagad vārds kungas kundzei. Paldies, priekšsēdētāji! Katru reizi, kad tiek zaudēta cilvēka dzīvība, tas nozīmē to, ka Eiropas Savienība atkal nav spējusi rīkoties, un es jūtos apkaunota. Jāsaka, ka mūsu attieksme pret šiem cilvēkiem ir necienīga. Jā, ir noticis daudz kas, kur Eiropas Savienībai būtu jākaunās. Arī tas, ka meklēšana un glābšana organizē privātas nevalstiskas organizācijas, tas nav pareizi. Ta, tam ir jābūt Frontex uzdevumam. Mums ir jāvar arī apmainīties pietiekami ātri ar informāciju, jāvar uh, šos cilvēkus no viena kuģa nogādāt uz citu kuģi un tam līdzīgi. Paldies, Vanden Drīša kungam vārds. Paldies, priekšsēdētāji. Tie, kuri pārkāp likumu, tiek sodīti. Tādā veidā mēs aizsargājam savus iedzīvotājus, un tādā veidā iedzīvotāji uzticās mums, tiesiskas valsts principiem un tam līdzīgi. Bet šī politiskā elite to nevēlas. Tā vietā, lai aizsargātu mūsu robežas, nelegālie migranti, pārkāpjot likumus, ierodas mūsu uh, valstī, teritorijā, un citi to visu atbalsta un piesedzes ar humanitāriem mērķiem, bet kas ir humāns tajā, ja cilvēku tirzniecība tiek atbalstīta? Kas ir humāns tajā, kā tagad mūsu iedzīvotāji sastāpas ar daudz augstāku noziedzību? un tam līdzīgi. Es domāju, ka ir daudz nopietnāk jācīnas pret cilvēku kontrabandu, labāk jāaizsargā mūsu robežas un jānosūta šie nelegālie migranti atpakaļ. Paldies! Nākamā Višņevskas kundze, viena minūte. Paldies, priekšsēdētāji, dāmas un kungi! Es jau nesaku, ka mums nav jāglābi dzīvības, bet glābšanas operācijas vidusjūrā, ko mm, veids mm, partneri, tiek eksploatēti, kontrabandisti tam pieslēdzas un um, mm, eksploatē šīs darbības. Desmit miljārdi eiro tam tiek um, iztērēti. Frontex um, ir izglābis daudz dzīvību pagājušo gadu, bet uh, tas nav Frontex uzdevums. Frontex uzdevums ir apkarot uh, noziedzniekus un teroristus, bet uh, tā tas tomēr notiek nekontrolēti, cilvēki tiek ielaisti, nezinot neko par viņu pagātni. Šādai glābšanai jābūt izņēmumam, nevis rutīnai. Un tāpēc tieši uz zemes mums jāsāk rīkoties aktīvāk. Ja, ja mums būtu eh, sadalījuma mehānisms, eh, mēs eh, to varētu efektīvāk pretoties uh, šim cīniskajam biznesa modelim. Bet mums kaut kas ir jādara, vēlamies taču apkarot kontrabandistus, vēlamies ilgspējīgu attīstību Āfrikai un mm, vēlamies apkarot nelegālo migrāciju. Paldies, Mirjam Dallī, tagad pusotra minūte. Paldies, priekšsēdētāja. Nu, kā jau izskanēja, dzīvības tiek zaudētas vidusjūrā nu jau ilgu laiku, daudzus gadus. Un mēs uh, esam šeit un joprojām par to runājam, un mums nav funkcionējošā solidaritātes mehānisma vidusjūrai. Nu labi, dienvidu valstu, perifērijas valstu uh, migrācijas uh, problēmas ir ļoti asas, bet Tas nenozīmē, ka nav jāizteno meklēšanas glābšanas pasākumi uh, koordinētākā veidā. Pagaidām četras valstis uh, parakstīja deklarāciju Malta, Vācija, Francija, Itālija. Tas ir pirmais solis, lai izveidotu šādu prognozējamāku solidaritātes mehānismu, bet tās ir tikai četras valstis. Uh, un mēs joprojām gaidām sadalījuma mehānismu cilvēkiem, kas tiek glābti atklātā jūrā. Un tad šis uh, non-refoulement uh, princips, uh, neatstumšanas princips, tomēr šie noteikumi nedrīkst tik ļaunprātīgi izmantot. Tas ir svarīgi. Mēs arī nerīkojamies vākumā. Uh, Mm, visiem jāpiedalās eh, šajā, šajās darbībās, un mēs nevaram vienkārši sēdēt un neko nedarīt. Paldies, Huk kungs, Riņju grupa, viena minūte. Es eh, runāju dienā, kad 39 cilvēki mm, zaudēja dzīvību kravas mašīnā Lielbritānijā, viens bērns viņu starpā. Nu, viņi eh, bija. Jā, ilgā ceļojumā, um, šķērsoja vairākas dalību valstis, uh, šķērsoja iespējams arī vidusjūru. Un, um, nu, lūk, viņi piedzīvoja postu savā zemē, tad uh, visu šo garo migrācijas ceļu pa Afriku un vidusjūru. Un uh, tad, principā, viņa devās šajā bīstamajā ceļā, jo viņam nebija citas iespējas. Uh, Dažās valstīs uh, bēgļi tiek arī vēl vairāk uh, apdraudēti, viņus nodot kontrabandistu rokās, bērni ceļo nepavadīti, viņiem draud dažādas briesmas, un mēs to varam grozīt ar meklēšanas glābšanas pasākumiem. Glābsim šīs dzīvības. Paldies, viena minūte, Urtas un kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Rīt parlamentam būs jāraida šis signāls. Mums nepieciešami meklēšanas, glābšanas pasākumi vidusjūrā. Nevaram vairs neko nedarīt, bet uh, tas ir sarežģīti. Da, citas iestādes nereģē. Esam aicinājuši komisiju vairāk kārt dariet, uh, kas jādara. Uh, lai dekriminalizētu uh, humanās uh, palīdzības sniegšanu. Padomi aicinājām darīt to pašu, lai dalību valstis uzņemas um, savu atbildības daļu nevis pasīvi, bet aktīvi, lai meklē un glābi šos cilvēkus. Un tad arī uh, bēgļu uzņemšana. Pagadām Dublina ir nobloķēta Nu, tagad eh, notika šis neformālais samits, četras valstis apņēmās sadarboties, eh, bet šī eh, uzņem, šīs mm, saistību uzņemšanas ir jātiecina uz visām dalību valstīm. Paldies, tagad Festkungs viena minūte. Paldies priekšsādātājiem, nu zālē tiešām mm, nav daudz deputātu un tas apliecina, cik svarīgi mums ir meklēšanas un glābšanas pasākumi vidusjūrā. jūrā. Un izņēmumā kārtā kolēģiem taisnība. Ziemeļsīrijā katru dienu iet bojā vairāk cilvēku nekā vidusjūrā. Un uh, viņi mm, mirst uh, no citu starp arī Turcijas darbības, ko uh, kreisie Uh, spārni šeit palātā uh, joprojām uzskatā par partneri. Mums tomēr jādomā, kā uh, apturēt Turciju, kā spēcināt ārējās robežas, bet mēs runājam par negadījumiem atklātā jūrā, par kontrabandistiem, par NVO un par to, kā glābt dzīvības. Problēmas nav meklējamas vidusjūrā, jāaptur meklēšanas un glābšanas pasākumi vidusjūrā, jāaptur nelegālās NVO un uh, to darbības un beidzot jāaptur arī uh, kurdu vajāšana un um, iznīcināšana. Paldies, Rūskungs, viena minūte. Mm, paldies, priekšsādātāji. Saskaņā migrācijas starptautiskās organizācijas datiem uh, migrantu plūsmas par 32% samazinājās pagājušajā gadā. Un par 42% samazinājies upuru skaits vidusjūrā. Kāpēc? Salvīnī kunga politikas dēļ. Kāpēc parlaments aicina uh, intensivēt meklēšanas glābšanas pasākumus vidusjūrā, uh, sa padarot noteikumus sarežģītākus? Un Nu, izskaidrojums ir tāds, vēlamies stimulēt imigrāciju ar NVO palīdzību masveida imigrācijas, tomēr ir katastrofālā ietekme uz ES eh, pilsētām. Globālisti izvēlas risinājumu, kas eh, nav piemērots Eiropai. Strādāsim pie struktūrālā risinājuma spēcināsim robežas un um, palīdzēsim šiem migrantiem viņu izcelsmes valstīs. Paldies, Gijomu kundze, viena minūte. Paldies, uh, pagājušajā jūlijā komisija mums atgādināja, ka mūsu migrācijas politikas um, mērķis ir glābt dzīvības. Uh, no nu, atgādinu, ka jau toreiz bija zināma uh, nekonsekvences starp vārdiem un darbiem. Vidusjūrā cilvēki joprojām zaudē dzīvības, un mēs aizmirstam, cik steidzami ir uh, modernizēt likumdošanu attiecībā uz um, izkāpšanu krastā, drošu izcelšanu krastā. Nekas nemainās, pat ja mēs par to visu laiku runājam. Um, mēs uh, nevaram organizēt meklēšanas un glābšanas pasākumus, lai koordinētu darbības uh, migrantu transportēšanu uz drošām ostām, kamēr tas uh, Eh, kamēr mēs to nevaram darīt, tas jādara NVO, un tāpēc viņi ir jādekriminalizē. Viņus nevar uzskatīt par noziedzniekiem. Eh, mums eh, ir attiecīga direktīva, mums ir visi noteikumi, visas klauzulas, bet mums trūks politiskās gribas joprojām. Paldies, Valtmans kundze, viena minūte. mikrofonu lūdzu. Mm, tagad šķiet darbojas. Paldies un labvakar, priekšsēdētāji. Kāds dzēnieks no Somālija un Lielbritānijas teica, ka neviens um, Mm, brīvprātīgi neiekāptu uh, laivā, zinot, ka jūra nav tik droša kā zeme. Mm, nu, tad, tad cilvēki droši vien liekas, ka jūra ir drošāka par zemi, jo aizvien vairāk cilvēku uh, zaudē dzīvības vidusjūrā. Mm, nu, kāpēc mēs tā kā visu saprotam un um, vēlamies palīdzēt, bez, uh, bet neko nedaram? gluži pretēji kriminalizējam e, tos, e, kas cenšas palīdzēt. Tas e, pilnībā apgāž mūsu vērtības. Tā varētu darīt Trumps vai Putins. Mēs taču nevienam neļausim noslīgt, mēs taču uzņemtos atbildību. Un es aicinu komisāru darīt tieši tā. Pieņemsim apstiprināsim šo politiku, lai cilvēki vairs nezaudētu dzīvības vidusjūrā. Paldies, Hohtasāri kundze. Viena minūte. Paldies uh, priekšsēdētājiem. Nu, mums ir tāda mīksta politika attiecībā uz robežām. Šīs atvērtās robežas piesaista jauniešus no subsaharas reģiona, kas vēlas labāku dzīvi. Eiropa nevar uzņemt miljoniem afrikāņu. Uh, Eiropa pieder Eiropiešiem. Eiropas politiķiem nevajadzētu katru gadu atkārtot uh, uh, diskursu par cilvēku pārcelšanu. Ja mēs uh, uh ieguldītu tik daudz Eiropiešu labklājībā, uh, cik mēs ieguldam migrantu labklājībā, Eiropai klātos daudz, daudz labāk. Mēs runājam par ārējo robežu um, uzraudzīšanu. Mūsu pienākums ir uh, nodrošināt Eiropiešu, Eiropas civilizācijas um, um izdzīvošanu un labklājību. Paldies, Incīra kundze, viena minūte. Priekšsēdētājs kundze. ES un dalība valstis nevar vienoties par migrācijas politiku, uh, tā laikā cilvēki vidusjūrā turpina zaudēt dzīvības. Tā ir patiesība. Eh, un ko Eiropa dara? Eiropa kriminalizē brīvprātīgos, kas cenšas glābt dzīvības. Lielākoties rezolūcijā, par ko balsosim rīt, eh, pieprasa no komisijas pieņemt vadlīnijas balstoties uz ES noteikumiem. Šajās vadlīnijās skaidri jāpasaka, ka humanā palīdzība kas ir uh, bezpēļņas gūšanas nolūka, nevar būt uh, kriminalizēta. Meklēšanas glābšanas pasākumu vidusjūrā ir atbilde, kas jāsniedz katrai dalību valstī. Maltas vienošanās ir izcila, bet nepieciešams ilgtermiņa, ilgtspējīgs uh, risinājums, lai veidotu drošāku, koordinētāku um, Eiropas migrācijas politiku, uh, Eh, kas ir taisnīga visiem un eh, kas palīdz eh, bēgļiem, kas bēg no kara savā valstī. Un tas vēlreiz apliecina, ka, protams, jāpalīdz cilvēkiem viņu izcelsmes valstīs, bet uh, ir arī cits jautājums, kā varam kavēt cilvēkus atstāt savu dzimteni, ja viņi neredz nekādu cerību, nekādu iespēju izdzīvot. Paldies, eh, Bizoto kundze, tagad. Paldies, eh, Itālijā eh, daudz diskutē par migrācijas politiku, bet šīs diskusijas ir ļoti karstas, teikt, nekas īsti nenotiek. Eiropa Eiropā tiek izcel, izcelti aizvien vairāk uh, migrantu, uh, tūkstošiem migrantu, bet uh, Itālija ir gana cietusi. Uh, Itāļi neklusēs, um, Itāļiem nepatīk nelegālā migrācija. Vēlamies apvienot spēkus un pasargāt mūsu teritoriju. Mēs nevēlamies, lai Itālija kļūtu par Eiropas bēgļu nometni. Paldies, Blaško kungs. Váženā paņi predsedajīcī. Vážení kol... Priekšsēdētājs kundze, godāmie kolēģi. Parlaments ir paudis savu nožēlu par cilvēku smago situāciju vidusjūrā, bet ir citi, kas ir atbildīgi par šīm ciešanām. Pirmkārtām tie ir politiķi, kas izmantoja ieročus, lai uzspiestu demokrātiju Ziemeļāfrikai. Tas radīja neko citu kā tikai hausu. Ir arī tādi, kas turpina atbalstīt migrāciju ar pilnīgi bezjēdzīgām direktīvām, tiesu lēmumiem un politiku, kas migrantiem piešķir um, ne, nepamatotus labumus. Uh, tā skaitā dažādus pabalstus. Tie, kas atbalsta nesodīt eh, kontrabandistus, tie, kas eh, sniedz savu atbalstu raketei, kas eh, mēģina it kā veikt glābšanas operācijas jūrā un panākot, ka cilvēki sasniedz šo kontinentu. Tāpat arī ir jāatcerās par šiem cilvēkiem, kas nav spējuši izvērtēt risku. Visi viņi ir atbildīgi. Uh, Lielas paldies! Eh, tagad sāksim brīvā mikrofona procedūru un ir pieteikušies desmit runātāju. Nevarēšu piešķirt visiem vārdu. Pirmais eh, runātājs eh, Holmeiras kundze. Komisārā kungs, ministres kundze. Debates rāda, ka pat ar šādu rezolūciju, kas ir formulēta ļoti mērenā veidā, mēs neko daudz uh, nevarēsim panākt. Es iestājos par glābšanas operācijām šeit. Nav nekādu jautājumu, bet, ja runa tikai par glābšanas operācijām, tad ar to mēs problēmu neatrisināsim, tāpēc, ka lielākā daļa cilvēku iet bojā tieši Sahāras zonā. Uh, Par šiem cilvēkiem nerunā, tāpēc, ka viņi ļoti reti nonāk pie mums, mēs arī neredzam nekādus attēlus. Tieši tāpēc mēs pievēršam vislielāko uzmanību tiem reģioniem Āfrikā, ar kuriem mēs varam sadarboties, lai novērstu cilvēku kontrabandu. Mums vajadzētu nodrošināt šo glābšanu, un es redzu arī, ka Frontex aģentūra veic milzīgu darbu. Ar šo rezolūciju mēs, diemžēl, nekādu risinājumu nepanāksim. Lielas paldies! Tagad viena minūte Aģijos Selība kungam. Priekšādātās kundzei. Pašreizējie risinājumi ir nepietiekami un tie nav gana labi. Ar šiem risinājumiem nepietiek tāpēc, ka krīze ir milzīga. No vienas puses mums ir migranti, ļoti daudzi cilvēki, tā skaitā sievietes un bērni, kas eh, zaudē dzīvības mūsu jūrās, un no otras puses mums ir Eiropas pilsoņi, kas ir neapmierināti. Viņi ir neapmierināti tāpēc, ka Eiropa nerīkojas. Robeža valstis visvairāk cieši no migrācijas. Tās ir tās, kas visvairāk izjūt eh, šādus eh, negadījumus, uh, šādas katastrofas, kādas pagājušajā nedēļā piedzīvojām Maltā. Mēs nedrīkstam vienkārši salikt rokas klēpī. Tas patiešām uztrauc mūsu pilsoņus, un ja mēs turpināsim šādā veidā rīkoties, mēs tikai sāsināsim ekstrēmistu ideoloģiju un palielināsim vardarbību. Eiropai ir jāpamostas, un tai ir jāsāk efektīvi rīkoties ar solidaritāti un kopējiem risinājumiem. Lielas paldies! Nākamā runātāja Joeva skundze. Naslavljanje tako pomembne problematike, kot je reševanje beguncev in migrantov. Mums vajadzētu risināt tika būtiskus jautājumus, kā glābt eh, cilvēkus vidusjūrā, bet pats svarīgāk ir ne tikai runāt, bet veikt konkrētus pasākumus. Tieši to arī mēģina panākt šis rezolūcijas projekts. Eiropā ir vajadzīga saskaņotā pieeja migrantu glābšanai un izvešanai krastā. Tāpat arī mums ir vajadzīgs sadals mehānisms. Laikā no 14. līdz 19. gadam vairāk nekā 19 tūkstoši cilvēku ir zaudējuši dzīvības vidusjūrā. Šie fakti ir šausminoši. Es uzskatu, ka mums vajadzētu apzināties, cik nozīmīga ir solidaritāte. Tam visam vajadzētu iet roku rokā. Esmu pārliecināta, ka dalībvalstis var apkopot spēkus un var palīdzēt tiem, kas meklē mm, patvēriņu Eiropā. Bet eh, vienlaicīgi mums vajadzētu domāt arī par visu pārējo pilsoņu drošību. Lielas paldies tagad Grunzīnska kungam vienu minūti. Pani przewodnicząca, panie komisarzu, można. Priekšādātājs kundzei komisāra kungs. Sākumā kāds citāts. Jūs jau noteikti to pazīsiet. Ja kāds izglāb dzīvību, viņš izglāb visu pasauli. Es vēlos šeit atsaukties uz savu pieredzi. Agrāk es biju jūrnieks. Ja mēs redzam cilvēku jūrā, viņam ir jāpalīdz. Tas ir skaidrs. Bet uh, Kā politiķis un kā atbildīga persona es zinu, ka mūsu debatēs klausās arī krimināls organizācijas. Un tajās ieklausās arī cilvēki, kas dzīvo ekvatoriālajā Āfrikā. Esmu bijis iekšlietu ministrs Polijā un uh, divus gadus sēžot uh, padomas sanāksmēs dzirdēju tikai vienu saprātīgu balsi. Uh, um, Marokas iešēd ministrs teica, ka te ir runa par invāziju. Tas, ko mēs šeit runājam, tikai iedrošina cilvēkus Āfrikā doties uz Eiropu. Tieši tāpēc ir šīs katastrofas vidusjūrā. Lielas paldies! Es ceru, ka nākamā runātāja pieturēsies vienai minūtei Delī kundze. Priekšādātāji, es arī vēlētos pieminēt šos 39 upurus, kas ir atrasti konteinerā Eseksā. Viņi ir devušies caur Beļģiju um, ar īru kompāniju, kas ir reģistrēta Bulgārijā. Tas tikai pierāda, cik uh, ļoti sazarota ir šī transportēšanas industrija, un tas arī pierāda, cik izmisuši ir cilvēki un kādus riskus viņi uzņems, lai nokļūtu Eiropā. Uh, Es eh, priecājos par visiem tiem, kas veic šīs glābšanas operācijas. Tas ir vienkārši tāda pamata ētika un eh, pamata starptautiskie tiesību akti. Mums vajadzētu arī padomāt par to, kas notiek Lībijā. Šie cilvēki atrodas ārkārtīgi sliktos apstākļos. Mums ir vajadzīga Dublinas vienošanās, mums ir vajadzīgi droši ceļi uz Eiropu, lai mēs cīnītos pret kontrabandistiem. Un tāpat arī Mēs nedrīkstam pieļaut, ka šie cilvēki ir bez pajumtes un kļūst par bēgļiem. Paldies, tagad viena minūte Polčaka kungam. Děkuji, paní předsedkyně, za udělení slova. Paldies, eh, priekšādātāji. Jūs noteikti būsiet pamanījusi, cik daudzi kolēģi no ID grupas jau ir aizgājuši. Viņi pat eh, nesagaidīja komisārā uzrunu. Tas ir patiešām apkaunojoši, ņemot vērā to, cik daudz viņiem bija iebildumu. Man tas šķiet eh, nepieņemami, cik daudz cilvēku iet eh, bojā šīs visbīstamākās robežas pasaulē, vidusjūrā. Tas ir apkaunojums Eiropai. NVO ir eh, kļuvušas par taksometrijiem un sāk aizstāt Frontex aktivitātes. Tas patiešām ir kaut kas neakceptējams. Atcerēsimies arī par citiem fenomeniem, piemēram, apdraudējums drošībai, atbalsts organizētajai noziedzībai. Tas viss rodas tāpēc, ka mēs nesniedzam atbalstu NVO, mums nevajadzētu atteikties no sava darba. Lielas paldies, nākamais runātājs Maģarīno kungs. Viena minūte io sono sinceramente sconcertato per alcuni. Man ir jāsaka, ka esmu apmulsis, klausoties tajā, ko saka labējie. Izvēle ir skaidra attiecībā uz šo rezolūciju. Mums ir jāglāb cilvēku dzīvības, bet ar to nepietiek. Šeit neviens nesaka, nāciet, brauciet, mēs visus laidīsim iekšā. Mēs vienkārši sakām, ka mēs glābsim dzīvības. Bez tām mums vajadzētu darīt to, ko līdz šim neesam paveikuši. Mums ir jāizveido kopēja Eiropas politika. Es to saku kā itālis. Es uzskatu, ka ir vajadzīga migrantu sadale Eiropā. Mums ir jāiet tālāk par Dublinas regulu. Mums ir jānodrošina arī legālas iebraukšanas tiesības. Tieši šādā veidā mēs varēsim cīnīties pret noziedzību. Tikai šādā veidā mēs varēsim iztukšot nometnes Lībijā. Tātad mums vajadzētu mainīt virzienu Eiropas politikā, līdz šim tas nav noticis. Mums vajadzētu atcerēties, ka cilvēku dzīvības ir mūsu prioritāte. Līdz ar to brīvā mikrofona procedūra ir beigusies un došu vārdu komisāram Hānam, lai viņš reaģētu uz debatēm. Paldies, priekšādātāji! Ministres kundze, godāmie deputāti! Es jau šo debašu sākumā norādīju, ka dzīvību glābšana ir vienmēr bijusi un arī būs komisijas prioritāte. Tas ir mūsu morālais un arī juridiskais pienākums glābt dzīvības jūrā tiem, kas eh, bēg no vajāšanas un ciešanām eh, karu vai konfliktu rezultātā. Uh, Tieši tāpēc mums ir jāveido plašāka visaptveroša stratēģija, kas ļautu mums labāk pārvaldīt migrāciju pilnīgi visos tās aspektos. Paralēli mums vajadzētu turpināt strādāt pie mm, nelegālās migrācijas eh, galveno cēloņu apkarošanas izcelsmes un tranzīta valstīs. Mums ir jācīnās visur pret eh, kontrabandas tīkliem, kas vardarbīgi un ļaunprātīgi izmanto cilvēku ciešanas. Mums ir jāatrod eh, legāli ceļi legālai migrācijai, migrantu un patvēruma meklētāju pārvietošanai, kas ir iestrēguši trešajās valstīs. Šāda stratēģija, protams, ir izaicinājuma pilns uzdevums, un Eiropa ar to viena netiks galā. Vislabākais veids, kā rīkoties, būtu sadarboties ar partnerības valstīm, ar tranzītu valstīm un izcelsmes valstīm. Ir jāiesaist arī starptautiskās organizācijas un pilsoniskās sabiedrības organizācijas, uzņemoties eh, kopīgi šos eh, pienākumus eh, starptautiskas sadarbības garā. Es esmu pārliecināts, ka tas viss tiks atainots arī jaunajā paktā par patvērumu un migrāciju, ko uh, eh, priekšādētāja Ursula Fonderlajena uh, eh, prezentēs, lai dotu jaunu stimulu Eiropas Savienības eh, darbībai attiecībā uz migrāciju. Paldies, un tagad uh, Tupurainenes kundze padoms vārdā. Priekšādātāji, godāmie parlamenta deputāti. Somijas prezidentūra pilnībā apzinās, cik svarīga ir humanitārā situācija un palīdzības sniegšana vidusjūrā. Mēs esam apņēmības pilni strādāt pie stabilākiem risinājumiem, vēlamies to darīt sadarbībā ar visām iesaistītajām pusēm. Mums ir vajadzīga paredzamība, tas ir jānodrošina saskaņā ar starptautiskajām jūras tiesībām, un tāpat arī ir jāsniedz eh, patvērums un jānodrošina arī atpakaļ nosūtīšanas procedūras. Mums ir jārīkojas ātri, tomēr mums ir vajadzīgi tādi risinājumi, kas aptvertu visus aspektus. Eiropas Savienība un arī paši migranti nav pelnījuši to, ka šī situācija paliks neatrisināta. Vēlos skaidri norādīt, mums ir jāglāb dzīvības. Šeit mēs runājam par cilvēkiem, mēs runājam par indivīdiem. Vienlaicīgi mēs eh, turpināsim strādāt pie kopējās patvēruma sistēmas reformas. Mēs vēlamies rast pastāvīgu risinājumu šai situācijai nākotnē. Esmu pārliecināta, ka pateicoties mūsu centieniem, mēs varēsim virzīties uz priekšu, lai sasniegtu mērķi. Lielas paldies par diskusijām, lielas paldies arī Liba komitejas priekšādātājiem par viņa darbu. Un darbs, protams, turpinās. Paldies, Tuprainenes kundze, esmu saņēmusi četrus rezolūcijas priekšlikumus šo debašu noslēgumā, un pār šīm rezolūcijām mēs balsosim rīt. Tagad pāriesim pie nākamām darba kārtības punkta, un te ir runa par padomas un komisijas paziņojumiem par e, iestāšanās sarunu sākšanu ar Ziemeļ Maķedoniju un Albāniju. Pirms e, sāksim debates, atgādināšu, ka, ja jūs vēlaties e, pieteikties brīvā mikrofona procedūrai un zilās kartas jautājumiem, jūs varat izmantot standarta procedūru, jums ir vērtlapas uz jūsu galda, un tāpat arī jūs varat pieteikties elektroniski. Tātad Ja runa par brīvā mikrofona procedūru, jūs varat tai pieteikties eh, jebkurā brīdī debašu laikā. Ja visi ir gatavi, došu vārdu atkal ministrei Tupurainenai padoms vārdā. Priekšsēdētājs kundze, godātie deputāti, kā jūs ļoti labi zinat, Ziemeļmaķedonijas un Albānijas progress tuvinoties Eiropas Savienībai, padomē ir ticis apspriests jau zinām laiku. Tāpat jūs ļoti labi zināsiet, ka padome nespēja vienoties par komisijas ieteikumu uzsākt iestāšanās sarunas ar Ziemeļmaķedonijas republiku un Albāniju. Abas valstis ir daudz paveikušas, lai īstenotu reformas, padomes secinājumi, kas tika apstiprināti jūnijā, uh, lūdza mums pieņemt konkrētu lēmumu vēlākais oktobrī, kā vispārējo lietu padomas priekšsēdētāji, jāsaka, ka esmu ārkārtīgi vīlusies, ka mums